jāceļ dzimumu barjeras un jāpasvītro. Sieviešu darba e, nozīme. Šobrīd Eiropas e, parlamentā e, vizītē atrodas Šrilankas parlamenta pārstāvji, apsveicam viņu klātbūtni ar prieku mēs redzam jūs mūsu vidū un mēs novēlam jums jauka turpmāko vizīti. Sastāv.